stājušies spēkā. Marko Zanīkungs ir atstājis EFDD grupu un ar 11. janvāru pievienojas ENF grupai. Marko Afrontes, Marko Afrontes kungs ir atstājis EFDD grupu un ir pievienojies zaļo grupai, sākot ar 2017. gada 11. janvāri.